Mes chers collègues, mesdames et messieurs. Godātie kolēģi, dāmas un kungi, es pagaidīju dažas minūtes, lai kolēģi varētu ienākt šajā sēžu zālē. Pirmais mūsu darba kārtības punkts ir Jāņa Dūklava vizīte Pie mums viņš ir Latvijas lauksaimniecības ministrs, bet ir atbildīgs arī par zivsaimniecību, un viņš pārstāv Latvijas prezidentūru. Es visu kolēģu vārdā vēlos sveikt ministra kungu zivsaimniecības komitejā un viņam norādīt, ka mēs uh, rēķinamies ar Latvijas prezidentūras atbalstu, lai virzītos uz priekšu mūsu komitejas darbā. Tūlīt mums notiks viedokļu apmaiņa ar koordinatoriem un deputātiem, un man ir liels gods manu kolēģu vārdā sveikt jūs šeit zivsaimniecības komitejā. Es biju paredzējis ar jums apspriest virkni jautājumu, bet es vēlos uh, norādīt, ka kolēģi deputāti vēlas jūs uzklausīt, lai jūs pastāstītu par prezidentūras prioritātēm un par aktuāliem jautājumiem zivsaimniecības jomā, it īpaši tagad, kad sākusi darbu ir jaunā komisija un ir apstiprināts tā darba kārtība. Es vēlējos runāt par vienu jautājumu, kas mums ir ārkārtīgi nozīmīgs, proti padomas reakcija uz Eiropas Savienības tiesas spriedumu, bet varbūt šis nav īstais brīdis. Mums noteikti būs iespēja atgriezties pie šie jautājumi, kas mums ir ļoti svarīgs. Mēs par to runājam jau iepriekš. Es domāju, ka to mēs varētu atlikt uz citu brīdi. Katrā ziņā, ministra kungs, tagad vārds jums. Un jūs varēsiet iepazīstināt ar um, Latvijas prezidentūras prioritātēm, kas noteikti ir um, diezgan lielā skaitā, par to es nešaubos. Un mēs darīsim uh, visu iespējamo, lai atbalstītu Latvijas prezidentūru šajos sešos prezidentūras mēnešos. Ministra kungs, bet liekas kavēšanās vārds jums. <coughs> Paldies, augsti godātais Tadeka kungs, par doto iespēju izklāstīt jums un deputātu kungiem un kundzēm mūsu darbības pamatnostājas. Augsti godātie cienījamie deputāti! Man ir paties prieks būt šeit, Eiropas parlamentā Briselē, lai jums prezentētu un kopā ar jums apspriestu Latvijas prezidentūras prioritātes zivsaimniecības jomā. Prezidenta valsts lomā Latvija ir pirmoreiz, tādēļ esam apņēmības pilni paveikt mums uzticētos uzdevumus – ar augstu atbildības sajūtu un pēc labākās iespējas. Mūsu skatījumā veiksmīga sadarbība ar Eiropas parlamentu ir veiksmīgas prezidentūras pamatā. Tādēļ vēlos jums apliecināt, ka pozitīva un konstruktīva sadarbība ar Eiropas parlamentu viennozīmīgi ir mūsu prezidentūras prioritāte. Latvijas prezidentūra būs pragmatiska un konstruktīva prezidentūra. Mēs apzināmies aktuālo situāciju un būtiskos jautājumus, kas atrodas mums uz galda, un mēs esam gatavi daudz un magistra, smagi strādāt, lai panāktu progresu un risinājumus. Jūs jau noteikti esat dzirdējuši, ka Latvijas prezidentūras trīs galvenie prioritārie virzieni ir konkurētspējīga Eiropa, digitāla Eiropa un iesaistīta Eiropa. Mēs Mēs vēlamies padarīt Eiropu konkurētspējīgāku, mēs vēlamies padarīt Eiropu digitālu, mēs vēlamies, lai Eiropa ir vairāk iesaistīta pasaules arēnā. Šodien es vairāk vēlos pievērsties mūsu konkurētspējas prioritātei zivsaimniecības kontekstā. Eiropas Savienības konkurētspēju zivsaimniecības jomā ir iespējams panākt, nodrošinot mums pieejamo zvejas resursu ilgspējīgu pārvaldību, vienlaikus to sabalansējot arī ar ekonomiskajām interesēm. Mēs dzīvojam laikā, kad ekonomiskās un vides intereses nevienmēr saskan, bet tādēļ mums ir jāpaliek vēl jo lielākas pūles, lai padarītu Eiropas zivsaimniecības nozari patiesi ilgspējīgu un arī konkurētspējīgu. Latvijas prezidentūra virzīs pasākumus, lai panāktu lauksaimniecības, pārtikas nozares, meškopības un zivsaimniecības sektoru konkurētspēju, kvalitāti, ilgspēju un darba piedāvājumu šajās nozarēs. Pašreiz arī Eiropas Savienības zivsaimniecības sektors saskaras ar vairākiem būtiskiem izaicinājumiem. Tikko ir spēkā stājusies jaunā, reformētā kopējā zivsaimniecības politika, uzmanību vēršot uz ekosistēmu kā veselumu, kas spēj nodrošināt ilgspējīgu gan nozarei, gan zivju resursiem. Nesenajā ekonomiskajā krīzē gūtās mācības ir likušas domāt par efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanu nozarē. Tā mēs pilnveidotu ražošanu un radītu jaunas darba vietas, kas ir īpaši būtiski lauku reģionos. Sarunas par zivsainiecības nolīgumiem un nelegālās, nereģistrētās un neregulētās zvejas apkarošanu, Krievijas noteiktais embargo, diskusijas ar ASV par tirdzniecības un sadarbības līgumu, aktuālus ir padarījis arī jautājums par starptautisko sadarību, sadarbību un tirgiem. Šādā visai sarežģītā situācijā, kur kopā savies politiskie, vides un ekonomiski apsvērumu, ir sācies darba cēliens gan Eiropas parlamentam, gan Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības padomē. Mēs visi esam darbīgā un nopietnā laika posmā. Es ticu, ka mēs kopā ar jums spēsim vienoties par daudziem jautājumiem un strādāt cieši kopā, risinot mums visiem būtiskus jautājumus. Katrā ziņā no savas un savu kolēģu puses varu paust vislielāko gatavību ar jums sadarboties. Cienījamie deputāti, pārējot pie jau konkrētākiem būtiskiem jautājumiem, kas mums pašreiz ir uz sarunu galda. Vispirms vēlos uzsvērt mums šobrīd visiem būtiskāko jautājumu - regulu par pilnīgas izkraušanas pienākuma ieviešanu, ko paredz kopējā zivsaimniecības politikas reforma. Es domāju, ka mēs, visi iesaistītie, apzināmies, ka mums ir jāpanāk vienošanās par to iespējami ātri. Vienošanās panākšana diskusijās ar Eiropas parlamentu par šo priekšlikumu ir viennozīmīgi viena no būtiskākajām Latvijas prezidentūras prioritātēm zivsaimniecības jomā. Sagatavojot kopējās zivsaimniecības politikas reformu, mēs kā likumdevēji vienojāmies par radikālām izmaiņām pieejā, kas skar resursu racionālu izmantošanu, ieviešot obligātās izkraušanas pienākumu un apzinoties, ka būs intensīvi jāstrādā pie tehniskā regulējuma izmaiņām. Šobrīd mēs neesam izpildījuši šo pienākumu un nodrošinājuši praktiskus un saprotamus zvejas noteikumus zvejniekiem un zvejas pāraudzības iestādēm. Pieļauju, piekritīsiet, ka esošā situācija neveicina nozares izpratni par Eiropas Savienības un nacionālo kompetento institūciju darbu un uzticēšanos deklarētajai politikai. Ļaujiet atgādināt, ka pirms gada komisija sniedza savu skatījumu, izmetumu, aizlieguma ieviešanai, publicējot priekšlikumu tā sauktajai omnibusa regulai. 2014. gada laikā padome aktīvi strādāja, lai atrastu pragmatisku risinājumu juridiskajām, tehniskajām un praktiskajām grūtībām, kas saistītas ar izkraušanas pienākuma ieviešanu. Darba pabeigšanai atlika pavisam maz laika, jo tikai 14. gada beigās varējām uzsākt trialoga sarunas. Diemžēl nebija iespējams panākt vienošanos par šo jautājumu un priekšlikumu. Tādēļ zvejas noteikumi kopš šī gada janvāra kad izmetuma aizliekums konkrētās zvejniecības Baltijas jūrā, Rietumu ūdeņos un citur stājās spēkā, ir pretrunīgi un zvejniekiem un zvejas pāraudzības iestādēm neizprotami. Padomē ir svarīgi, lai regulas noteikumi aptvertu visas zvejniecības un vienas regulas ietvaros horizontāli un līdzvērtīgi risinātu vienas un tās pašas problēmas dažādos ūdeņos, tā veidojot vienotu regulējumu. Es vēlos vēlreiz īpaši uzsvērt šīs regulas pieņemšanas nepieciešamību pēc iespējas ātrākā termiņā. Lai to sasniegtu, godājumie deputāti, Latvijas prezidentūras un arī visas padomis vārdā vēlos paust vislielāko gatavību aktīvi strādāt pie šī priekšlikuma, lai šo vienošanos būtu iespējams panākt. Varu apliecināt, ka padome kopā ar Eiropas komisiju šogad veltīs vislielāko uzmanību izmetumu aizlieguma praktiskajai ieviešanai, lai nepieciešamas gadījumā strauji risinātu tehniskās un juridiskās problēmas, un šī jaunā politiskā iniciatīva tiktu īstenota veiksmīgi. Mēs ticam, ka kopā strādājot, mēs spēsim jau drīz noslēgt politisko vienošanos, kas apliecinās gan padomes, gan parlamenta apņēmību ieviest kopējās zīvsaimniecības politikas principus. Pārējot pie nākošā būtiskā jautājuma, gribu teikt, ka Eiro, Eiropas parlamentam un padomēji ir bijis daudz nopietnu un sarežģītu diskusiju par maksimālā ilgspējīgā ieguves apjoma sasniegšana zivju krājumiem un daudzgadu plānu lomu šī mērķa sasniegšanā. Tā kā arī šeit kopējā zivsaimniecības politikas reformā panāktā politiskā vienošanās paredz konkrētus izpildes termiņus, ir būtiski uzsākt aktīvu darbu. Jāatzīmē, ka šajā jomā jau ir daudz pozitīvu iestrāžu. Gan starp institūciju darba grupa Tāksfords pagājušā gada darba rezultāti par krājumu pārvaldību gan reģionālās pieejas attīstība, kas rada krietni elastīgāku iespēju reaģēt uz izmaiņām krājumu stāvoklī un veidot individuālu pieeju. Latvijas prezidentūra atzinīgi novērtē institūciju paveikto šajā jautājumā un jau kopš 14. gada rudenī apspriešanai iesniegto komisijas daudzgadu plānu Mences, Reņģes un brētliņas krājumiem Baltijas jūrā. Šis priekšlikums ir pirmais jaunās paudzes daudzgadu zvejas plāns. Tādēļ liela uzmanība gan no nozares, gan dažādām nevalstiskajām organizācijām, nacionālajām un starptautiskajām institūcijām būs pievērsta tā izskatīšanas procesam. Ar izskatīšanas gaitu mēs kā likumdevēji radīsim savu attieksmi pret krājumu nākotni. Vienošanās, ko mēs panāksim sadarbojoties, kalpos par piemēru diskusijām par nākamajiem daudzgadu plāniem. Tādēļ Latvijas prezidentūra gribētu to redzēt konstruktīvu un strauju. Pašreiz ir būtiski dot pozitīvu signālu nozarei par institūciju sadarbību šajā jomā, lai panāktu tās uzticības kredīta atjaunošanu. Mums ir jāpieliek visas pūles, lai rastu risinājumu, kas ir pieņemami visiem, efektīvi un ilgspējīgi. Tādēļ šis jautājums ir Latvijas prezidentūras prioritāšu saraksta priekšplānā. Padome ir uzsākusi darbu pie priekšlikuma tehniskajā līmenī, Nākošajā nedēļā esam ieplānojuši ar to iepazīstināt ministrus. Man ir zināms, ka arī zivsaimniecības komiteja plāno nekavējoties ar jautājuma izskatīšanu un gatavojas sadarbībai ar padomi, lai kopīgiem spēkiem panāktu labu rezultātu resursiem un to izmantotājiem. Latvijas prezidentūras vārdā vēlos teikt, ka darīsim visu iespējamo, lai panāktu vienošanos padomē un uzsāktu trialoga sarunas ar Eiropas parlamentu, cik ātri vien tas būs iespējams. Tālāk attiecībā uz zivsaimniecības ārējo dimensiju. Latvijas prezidentūra aktīvi darbosies, sagatavojot un pārstāvot Eiropas Savienības nostāju sarunās par ilgspējīgiem zivsaimniecību partnerības līgumiem ar trešajām valstīm un plānotajās sanāksmēs ar daudzpusējām organizācijām un piekrastes valstīm par zivsaimniecības jautājumiem. Prezidentūra apzinās šī jautājuma svarīgumu tāljūras zvejas flotes dzīvotspējas nodrošināšanā. Tieši šīs sarunas ir atslēga uz ārpus Eiropas Savienības jurisdikcijas ūdeņiem, esošo dzīvo resursu ilgspējīgu un atbildīgu izmantošanu. Latvijas prezidentūra apzinās nopietnās sekas, ko Eiropas Savienības flotei radījusi protokola par Eiropas Savienības zvejas flotes pieeju Mauritānijas ūdeņiem izbeigšanās 2014. gada 15. decembrī. <clears throat> Tādēļ ir jo īpaši svarīgi, lai sarunās ar šo un citām valstīm panāktu tādus protokola nosacījumus, kas sniegtu maksimālu labumu Eiropas Savienības zvejas flotei. Vienlaikus, ņemot vērā zivju resursu ilgspējīgu izmantošanu, kā arī Eiropas Savienības sniegtā finansiālā atbalsta atbildīgu ieguldījumu vietējās kopienas atbalstam un infrastruktūras sakārtošanai un demokrātijas principu ievērēšanu attiecīgajās valstīs. Mēs prognozējam, ka 2015. gada pirmajā pusē notiks sarunas ar Mauritāniju, Kiribati, Seišalu salām un citām valstīm. Vēlos izrādīt apņēmību strādāt pie šī jautājuma. Blakus trim iepriekšējiem prioritāt, prioritātēm gribētu pieminēt ka Latvijas prezidentūra apzinās arī pārējo jautājumu nozīmību. Atbildot uz nozares un pārvaldības institūciju aicinājumu, sagatavotie tehniskie pasākumi vidusjūras ūdeņu dzīvo resursu izmantošanā pašlaik tiek izskatīti trialogos, cerot panākt drīzu vienošanos. Resursu ilgspējīgas izmantošanas kontekstā ir svarīgi atzīmēt regulas projektu, kas nosaka speciālus noteikumus dziļūdens sugu zvejai. Latvijas prezidentūra ir gatava turpināt iepriekšējo prezidentūru uzsākto darbu, ņemot vērā prioritāro jautājumu virzības progresu un situāciju nozarē, kas, kā jau jūs zinat, ir strauji mainīga un pieprasa tūlītēju reakciju. Nobeigumā es vēlos pateikties par līdz šim izrādīto Eiropas parlamenta deputātu atvērtību un vēlmi sadarboties. Ceru, ka šādā darbīgā gaisotnē mēs arī turpināsim jau uzsāktos darbus, kā arī sāksim jaunus. Es novēlu mums kopīgā darba rezultātā atjaunot nozares uzticēšanos lēmējvarai, lai virzītos uz kopējās zivsaimniecības politikas izvirzīto mērķu pozitīvu izvērtējumu 2020. gadā. Novēlu kopā un katram individuāli aktīvu, produktīvu un veiksmīgu Latvijas prezidentūras laiku un sagaidu konstruktīvas diskusijas padomes un parlamenta starpā par visiem mums ļoti būtiskajiem jautājumiem. Es ļoti vēlos uzklausīt jūsu idejas par mūsu sadarbību nākamajā pusgadā, kā arī jūsu viedokļus par manis minētajiem jautājumiem. Būšu pagodināts uzklausīt arī jūsu jautājumus. Paldies par uzmanību! Merci, monsieur le ministre. Paldies, ministra kungs par um, šiem vēlējumiem arī un vēlmi, uh, lai jūsu prezidentūra būtu veiksmīga. Vispirms, tā kā jūs pieminējāt, Tātad pirms es dodu vārdu koordinatoriem un pārējiem deputātiem, es vēlētos runāt par šo pilnīgas izkraušanas pienākumu, jo jūs to pieminējāt. Arī mēs, ministra kungs, vēlētos pēc iespējas ātrāk noslēgt uh, šīs sarunas, bet ne par katru cenu. Es teicu to jau arī šorīt. Parlaments ir gatavs iet uz priekšu diezgan ievērojami. Es jums jau teicu šorīt. Un es nešaubos, ka padome pieņems mūsu priekšlikumu un ka šī Vienošanās tik tiešām tiks panākta e, pateicoties um, Latvijas prezidentūrai un arī parlamentam. Katrā ziņā priekšlikumi um, noteikti būs pieņemami um, padomē. Tagad vārds kolēģiem, vispirms koordinatoriem. Um, Gabriels Mato, lūdzu. Ne, vēl mirklīt, saka priekšsēdētājs. Ņemot vērā, cik laika mums ir, jūsu rīcībā ir divas minūtes, lai uzdot jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji. Es veicu uz šeit, ministra kungs, EPP grupas vārdā. Jūs mūs iepazīstinājāt ar Latvijas prezidentūras prioritātēm. Un tie tik tiešām ir izaicinājumi. Būsu, jūsu uh, Tātad darbības gars ir sadarbība. Un jums noteikti ir arī pilnīgs mūsu atbalsts. Mēs izrādīsim savu labo gribu, lai sadarbotos, bet šai sadarbībai, protams, ir jābūt apusējai. Ir nepieciešama gluda informācijas apmaiņa. Un ir jāsaprot arī, kādas ir Eiropas parlamenta prioritātes. Padomei ir uh, sava atbildība, komisijai ir savas kompetences un parlamentam ir uh, uh, sava teikšana. Es piekrītu jūsu izklāstītajai filozofijai un pieejai. Es vēlētos atgriezties pie dažiem jautājumiem, kas man šķita svarīgi. Mēs visi esam vienisprātas. Uh, Mēs saprotam, ka uh, zivsaimniecības nozara kopumā sagaida no mums, lai mēs panāktu vienošanās pēc iespējas ātrāk. Tātad parlaments ir piekāpies, citiem arī ir jāpiekāpjas. Nu, katrā ziņā eh, mēs noteikti esam tuvinājušies, ja salīdzinām ar to, kāda situācija bija pirmajā trilogā. Es domāju, ka eh, priekšstādātājs, kas ir diezgan veiksmīgs sarunu vedējs un arī attiecīgi mūsu atbildīgā persona, var arī darīt visu iespējamo, lai uh, panākt šo vienošanos. Es domāju, ka mēs esam pavisam tuvu tam. Mums ir nepieciešama vienošanās, kas sniegt juridisko noteiktību, bet arī noteiktību visiem uh, zvejniekiem un kas nodrošinātu arī uh, resursu saglabāšanu. Ir vēl arī citi jautājumi, pie kuriem mēs ceram panākt vienošanos, tā piemēram, uh, zveju vidusjūrā. Te mēs esam pirmajā lasīmā, un es domāju, ka mums izdosies noslēgt šo dosie bez lielām problēmām. Um, um, vēl ir viens jautājums um, par noteiktiem zvejas tīkliem. Te jāsaka, komisija ir nākus klajā ar nepieņemamu uh, priekš, priekšlikumu. Par drifter tīkliem ir runa tātad. Bet uh, to mēs noteikti arī uh, darīsim zinām komisijai. Es ceru arī uz padomas atbalstu. Es nedomāju tikai par Spāniju un Andalūziju, ir vēl arī uh, citi reģioni. Mēs nevaram uh, samest visu vienā katlā, jo runa ir par mazajiem zvejniekiem, kas ir cieši, e, cieši atkarīgi no vietējiem apstākļiem. Tālāk, kas attiecas uz pelaģiskajām sugām, mums ir uh, jāpaliek pie savas striktās nostājas. Mums ir jāpanāk pēc iespējas labākas priekšrocības eh, Eiropas Savienības flotei. Tāpat arī Mauritānijas jautājumā ir jāpanāk vienošanās. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi Eiropai. Mums ir nepieciešama labāka vienošanās nekā tā, kas ir šobrīd. Tātad pavisam īsi, pavisam īsi vēl dažos vārdos, kas attiecas uz daudzgadu plānu. Ir jāņem vērā to, ko ir teikusi Eiropas Savienības eh, tiesa par Venecuēlu, jo ir jāņem vērā arī Eiropas parlamenta prioritātes. Paldies! Merci, merci, euh, Gabriel. Paldies, Gabriel. Jā, viņš pārkāpa atvēlēto laiku, bet eh, viss noritēs gludi, Pēter, neuztraucieties. Es mm, grasījos tev dot vārdu. Pēters Vandālens, ECR grupas vārdā, lūdzu. Voorzitter, uh, welkom aan de minister. Ik heb twee concrete. Paldies, priekšsēdētāji. Es veicu šeit ministru kungu. Man ir divi jautājumi un man nav nepieciešams īpaši daudz uh, laika runāšanai. Vispirms, uh, tā kā no 1. janvāra stājusies, stājies spēkā pienākums par pilnīgu izkraušanas pienākumu, bet mēs zinām, ka vienlaikus norit sarunas par omnibus un situācija nav īpaši skaidra, nav juridiskās noteiktības, tā skaitā arī zvejniekiem. Eiropa uh, saskars ar nopietnām problēmām šajā jomā, un mana politiskā grupa ir satraukta par šo uh, jautājumu. Mēs nevēlējāmies nonākt šādā situācijā, un es nedomāju, ka mēs varam pieļaut to, ka uh, zvejnieki cieš no tā, ka mēs neesam atrisinājuši šo jautājumu Tā piemēram, eh, Nīderlanda paziņoja, ka tā neīsteno šos noteikumus tikmēr, kamēr būs šādi pretrinojīgi noteikumi spēkā. Un man ir specifisks jautājums, vai nākam pirmdien eh, padomē jūs darīsiet zinām eh, saviem kolēģiem to, ka viņi var neīstenot šo likumdošanu, kamēr mums ir šāda neskaidra situācija, vai jūs skaidri viņiem pateiksiet, ka tas netiks īstenots līdz brīdim, kamēr mēs neesam sasnieguši skaidrību par šo jautājumu? Un otrs jautājums, kad jūs uzskatāt, eh, varētu stāties spēkā šī omnibus regula, vai tas varētu būt 1. mājas? Otrs jautājums, pēc jūsu prezidentūras būs Luksemburgas un Nīderlandes prezidentūra. Uh, Un viss eh, šīs sarežģītās eh, sarunas turpināsies nākamo prezidentūru laikā. Vai jūs jau šobrīd sadarbojaties ar Luksemburgu un Nīderlandu? Tas noteikti būs nepieciešams, ja mēs vēlamies eh, panākt progresu šajās svarīgajās lietās. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Tas bija īsi. Tagad vārds mūsu kolēģim Finčam. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Ministri, jūs pieminējāt um, um, vairākus mēģus par tirgu un ekonomisko izaugsmu, un tad jūs runājāt par ilgspēju. Es domāju, ka mums ir jācenšas panākt uh, lielāku labklājību šajā um, sarežģītajā situācijā Eiropā, kad mēs piedzīvojam um, deflāciju. Es ceru, ka mēs neveicināsim noteikumu pārkāpšanu, kas šobrīd, diemžēl, ir raksturīgs zivsaimniecības politikai. Paldies! Merci, monsieur Finch. Paldies, Finch kungam. Varbūt dosim vārdu vēl vienam kolēģim, un pēc tam, ministra kungs, jums būs iespēja atbildēt uz šo pirmo jautājumu raundu. Vēl kolēģis Raukungs. Ministra kungs. Man ir prieks sveikt jūs šeit zivsaimniecības komitejā, un es vēlētos izmantot šo izdevību un novēlēt jums visu to labāko turpmākajiem mēnešiem, kad jūs strādāsiet pie šī portfeļa padomē. Es vēlētos runāt par vienu specifisku jautājumu, proti tas attiecas uz eh, regulu, kas paredz īpašs eh, noteikums dziļūdens resursu pārvaldībai Atlantijas eh, okeānā, tātad Eiropas Savienības ūdeņos un arī starptautiskajos ūdeņos. Tā ir lieliska iniciatīva no komisijas puses, kas uh, ir noteikti pelnījusi kļūt par prioritāti. Tas tika publiskos 2012. gada jūlijā. Jā, uh, mēs esam pavirzījušies priekš, bet esam arī aizkavējušies padomē. Es esmu Portugāles deputāts un es pārstāvu Azoru salas tās ir salas, kas atrodas Atlantijas okeāna ziemeļa austrumos. Un šajā jautājumā ir tikusi iesaistīta vesela virkne ekspertu. Mēs zinām, ka ir iespējams panākt progresu pateicoties kopējas jūsu saimniecības politikai, bet tas, ko mēs nevēlamies, ir nonākt strupceļā, Uh, attiecībā uz šiem dziļjūras resursiem. Azorsalas ir uh, īpašs gadījums, jo mēs bijām viena no pirmajiem, uh, kas um, aizliedza bentiskos traļus. Portugāli aizliedz to 4000 kvadrātkilometru. Madeirā uh, eh, zobenzīvs uh, eh, tiek, tiek uh, tātad. Uh, tiek, nosveid, tiek zveidots zobenzīvs, bet mēs vēlētos, lai Eiropas Savienība aizliegtu šo nozvei, lai aizsargātu šo dziļjūras resursu. Tātad tas tik tiešām ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, lai pārvaldītu ekosistēmas manas minētajā zonā. Protams, ka mums ir nepieciešami pakāpeniski soļi, bet eh, šis jautājums ir jāatrisina, lai mēs aizsargātu uh, eh, dziļūrus uh, eh, resursus KZP ietvaros. Tātad, mans jautājums, ko jūs grasāties savas prezidentūras laikā darīt un kāda būs termiņa? Paldies! Paldies! Paldies, ministri kungs, lūdzu, ja jūs Varbūt varētu atbildēt uz šo pirmo jautājumu raundu. Mhm. Paldies par jautājumiem, augsti godātie deputāti kungi, deputāti kundzes. Vispirms, pirms es atbildu uz jautājumiem, es gribu paturpināt komisijas priekšsēdētāja Kadeka kunga teikto savā ievadrunā. Mēs šorīt pārunājām jautājumu par omnibus regulu un, manuprāt, parlamenta piedāvājums ir ļoti vērā ņemams. Protams, man kā prezidējošās valsts ministram nav tiesības šodien pateikt, ka tieši tas tā būs un ka mēs esam jau gatavi uzreiz dot galēju atbildi bet es noteikti apsolu, ka mēs ļoti rūpīgi un pacentīsimies maksimāli ātri pielikt visas pūles, lai šo jautājumu virzītu uz priekšu, protams, ievērojot noteiktās procedūras, kādas mums ir jāiziet. Es domāju, ka mani kolēģi ministri arī būs pretīm nākoši izskatīt šo jautājumu vistuvākajā laikā un attiecīgi mēs turpināsim ar kādēļ kungu šo jautājumu viens otru informēt, apspriest un virzīt uz priekšu, kā es jau minēju, maksimāli ātrā tempā. Jā, jā. Mataukungs, jā. Atbildot, atbildot uz Mato kunga jautājumu par dreifējošiem tīkliem, jā. Padome ar samērā negatīvu rezultātu ir izskatījusi likumdošanas priekšlikums par dreifējošo tīklu aizliegumu, ko noteikti jūs jau esat informēts. Padome diskutēja, vai komisijas priekšlikums atbilst reālai situācija, situācijai un vai tas risina dreifējošo tīklu problēmu un vai ir nepieciešams komisijas priekšlikumu mainīt pamatlietās un veidot ko konkrētāku. Mēs esam ieinteresēti šo diskusiju turpināt tieši par šo failu, un mēs to noteikti darīsim. To mēs varam jums apsolīt. Runājot, runājot par Mauritāniju, atverot zvejošanai vai arī aizliedzot kādu konkrētu zvejas iespēju izmantošanu, vienmēr, kā jūs arī noteikti ļoti labi ziniet, par pamatu tiek ņemts zinātniskā padome par konkrētās zvejas krājumu stāvokli. Kā jau minēju, prezidentūra ir gatava turpināt darbu, pie Eiropas Savienības un uh, Mauritānijas zvejniecības protokola. Un šobrīd, mūsuprāt, svarīgākais ir atsākt sarunas par šo Eiropas zvejniekiem svarīgo nolīgumu. Arī to mēs apsolamies noteikti darīt. Un tālāk Saranto Santasa kungs uzdeva jautājumu par dziļūdens zivju sugu zveju. Latvijas prezidentūra arī šī jautājumā ir gatava turpināt iepriekšējo prezidentūru uzsākto darbu pie šī jautājuma, kā jūs minējāt, jau vairākus gadus šīs sarunas notiek. Vienlaikus, protams, ņemot vērā prioritāro jautājumu virzības progresu un tam nepieciešamo laiku, kā arī situāciju kopumā zivsaimniecības nozarē. Mēs noteikti kā prezidentūra augsti novērtējam parlamenta paveikto šī jautājumā un esam gatavi diskutēt, sadarboties arī mūsu prezidentūras laikā. Merci, monsieur le ministre. Paldies, ministra kungs. Jā, nav nemaz tik viegli eh, prezidentūras ministram, kurš šeit ierodas mūsu eh, komitejā, kur mēs runājam par tik tehniskiem jautājumiem, nav tik viegli atbildēt uz šiem jautājumiem. Paldies par jūsu centieniem. Tagad uh, došu vārdu kolēģiem. Vispirms Tomās Zīkundze. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs. Runājot par to darbu, ko jūs uh, darīsiet, cik lielā mērā uh, Jūs ņemsiet vērā to, ka ir milzīgas atšķirības dalībvalstu starpā un ir uh, atšķirības arī um, ar šīm dalībvalstīm ir atšķirīgas uh, zvejas tradīcijas. Um, ir valsts, kurām ir liela flota, ir valsts, kurām ir mazāk, un cik lielā mērā jūs pat to paturēsiet prātā. Un viens jautājums, kas attiecas uz Latviju. Es vēlētos dzirdēt jūsu viedokli par uh, ekskluzīvo ekonomisko zonu, cik lielā mērā Latvija e, ieguvis kopš e, šīs ekskluzīvās ekonomiskās zonas e, pieņemšanas, un vai tas rada kaut kādas grūtības, tātad kādas ir priekšrocības un kādas rūkumi? Paldies. Paldies. Tagad vārds Bilbao Gundzei. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies, ministra kungs, par to, ka Jūs eh, izklāstījāt savus prioritātus un esat gatavs sadarbībai ar Eiropas parlamentu. Mani kolēģi eh, jau eh, arī to teica, ka mēs esam gatavi sadarboties ar jums. Kas attiecas uz prezidentūras prioritātēm, es vēlētos precizēt vairākus elementus. Ir um, dažādi pārvaldības plāni, kas ir um, tikuši bloķēti kopš iepriekšējā sasaukuma, tāpēc, ka līgumi tiek interpretēti atšķirīgi. Tātad interpretācija ir atšķirīga parlamentam un komisijai. Un Eiropas Savienības tiesa ir noteikusi, ka parlamentam ir jāpieņem šie pārvaldības plāni. Es vēlētos zināt, ko jūs darīsiet prezidentūras laikā šajā jautājumā. Tālāk, kas attiecas uz ilgspējīgu maksimālo uh, nozveju, jeb ieguvus apjomu, šķiet, ka mums ir absolūti nepieciešama reģionalizācija šajā jomā, lai īstenotu uh, tās vienošanās, ko es ceru, mēs pavisam drīz panāksim. Ko jūs darīsiet, lai reģionalizācija kļūtu par realitāti un uh, lai šīs iniciatīvas būtu efektīvas Eiropas Savienības līmenī? Paldies! Paldies, tagad vārds Milanam Mankungam. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, cienījamies ministra kungs, par to, ka esat ieradies mūsu komitejā. Es ar prieku uzklausīju to, ka jūs akcentējāt arī dzīvsaimniecības eh, ārējo dimensiju. Es ceru, ka jūs tik tiešām arī strādāsiet šajā jomā. Itālijas prezidentūras laikā mēs parakstījām ļoti svarīgu nolīgumu ar Senegālu, un tieši tāpat kā mūsu koordinātors Matokungs, es aicinātu jūs pastiprināt sarunas ar uh, Mauritāniju. Tas ir ārkārtīgi svarīgs partners, jo īpaši manas pārstāvētajam reģionam Galīcijai, bet arī Kanārijas salām, un es vēlētos, lai šī vienošanās tiktu noslēgta. Un kāds cits jautājums? Jūs zināt, ka šajā komitejā Mums ir, ir zināms, zinām iebildumi pret uh, šiem te dreifēju, pret pilnīgi šo dreifējušo uh, tīklu aizliekšanu. Un Padoma arī ir pamanījusi, ka vairākas valsts pret to iebilst, jo runa ir par tradicionālu zvejas veidu, un diemžēl tas nevar turpināt darboties, tāpēc, ka tiek pilnībā aizliegt visu veidu reifējošo tīklu izmantošanu bez ietekmes novērtējuma. Un tagad, kad jūs prezidēsiet padomē, mēs vēlētos, lai varbūt mēs atgrieztos pie šī jautājuma, ja netiek izvērtēta uh, ietekme, jo mums nav nekādu uh, vides vai zinātnes pētījumu. Paldies, paldies, tagad vārds uh, Montēlā Agilārs kundzei. Paldies, priekšstādātāji. Ministra kungs, es vēlos apsveikt Latviju, kas tagad būs prezidējošā valsts, un es novēlu jums eh, visu to labāko turpmāko mēnešu laikā. Daudz dalībvalsts ir iesniegušas tā dēvētajiem task force, darba grupai virkni dažādu priekšlikumu, uh, būs projekti transporta jomā, arī pētniecības un inovāciju jomā. Es ar milzīgu uzmanību iepazinos ar jūsu prioritāšu izklāstu un vēl bez visu tā, ko teica kolēģi. Šajā komitejā mēs strādājam arī pie citiem ar jūrniecības saistītiem jautājumiem, un es vēlētos pievērst jūsu uzmanību tam, cik svarīgi ir tā dēvētās zilās ekonomikas dinamika, lai radītu eh, darba vietas. Tas attiec gan uz flotas modernizāciju, gan uz eh, dažādu kultūrālu projektu atbalstīšanu, pētniecības projektu atbalstīšanu, tātad eh, jūras bioloģijas jomā. Man būtu viens jautājums kura atbild, uz kuru atbild būtu ļoti svarīgi, jo Portugālei zilā ekonomika ir ārkārtīgi svarīga. Tātad kādu lomu jūs vēlētos atvēlēt šai zilajai ekonomikai investīciju plānā? Kāds prioritāts šajā jomā? Paldies! Paldies! Vārds nākamajai kolēģai. Paldies priekšsēdētāji. Ministra kungs, es vēlētos runāt par trim jautājumiem, kas īpaši svarīgi Galīcijai. Vispirms runa ir par uh, nozvejas kvotu sadali. Es vēlētos, lai tiktu īstenots uh, ietekmes izvērtējums, ņemot vērā kādu uh, uh, ietekmi tas atstājas nodarbinātību. Tālāk otrs jautājums - dreifējošie tīkli. Es piekrītu tiem, kas uh, izteica vēlmi izslēgt šo te mazo, uh, uh, mazo zvejsaimniecību no aizlieguma. Jūsu politika atstāja ietekmi uz tiem, kas strādā jūrā. Tas ir sakāms gan par drošības apsvērumiem, gan uh, nodarbinātību. Paldies! Paldies tagad vārds Fontas kungam. Grazie, Presidente. Eh, ministro, due domande, ma in realtà sono più due inviti, abbastanza. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, Ministra kungs, eh, es vēlētos izteikt, varbūt nevis jautājums, bet tādu kā vēlmi. Vispirms, kas attiecas uz dziļūras zvēju, mēs zinām, ka komisijā par to sāk runāt 2012. gadā, bet ir pagājuši vairāki gadi, un īpaši mēs neesam pavirzījušies uz priekšu. Tas ir ļoti svarīgi, lai aizsargātu noteiktas sugas, vai jūs grasaties atgriezt pie šī dosjē un censties panākt vienošanos tālāk? Kas attiecas uz dreifējošiem tīkliem, vairāk kolēģi aicināja nosūtīt atpakaļ komisijas priekšlikumu. Es vēlētos uh, ierosināt to, kas tika atbalstīts um, vidas aizsardzības komitejā vakar, tātad tā būtu tikai daļēji uh, aizliekšana lai varētu aizsargāt tradicionālo zveju un lai varētu aizsargāt arī svarīgas sugas. Tātad ir tomēr tāds kā vidustežs starp pilnīgu aizliegumu un es domāju, ka vidas komiteja ir eh, pienācīgi izpētījuši šo priekšlikumu un tas būtu labs. Paldies! Paldies, cienījamie kolēģi! Briano Kunze, lūdzu! Grazie Presidente, grazie al Ministro. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs. Es novēlu jums veiksmi. Mēs zinām, kā Itālijas pārstāv, ka darbs, kas eh, tagad gulstas uz jums, ir ļoti nozīmīgs un eh, smags. Un man būtu daži jautājumi Starp citu, eh, jāsaka, ka daži kolēģi jau aizsteidās man priekšā un pieminēja dažus punktus, kas man šķiet svarīgi. Tā, piemēram, dziļūras zveja. Manuprāt, šis dosie ir ārkārtīgi svarīgs. Vai jūs, to, vai jūs atsāksiet darbu pie šī jautājuma un kādi tad būtu termiņi? Un otrkārt, vairāk kolēģi jau to pieminēja. Proti, jaunās eh, zivsaimniecības politikas paties piemērošanu. Es tik tiešām domāju, ka ir nepieciešama šāda reģionalizācija. Mēs esam konstatējuši, ka komisija sagatavojot savus priekšlikumus mm, neņem vērā šo principu, un arī um, šeit ikdienas darbā varbūt mēs to neņemam uh, vērā. Es to saku tāpēc, ka esmu referente dreifējošo tīklu jautājumā, un es uh, darbojos arī vidas aizsardzības komitejā. Un jāsaka, ka ar šo jautājumu mēs tikām iepazīstināti pavisam uh, sagrozītā veidā, jo, protams, ka ir nelikumīgi dreifējošo tīklu izmantošana, bet no otras puses ir šī te pilnīgā aizliekšana. Tātad mēs eh, it kā nepareizi raugāmies uz šo jautājumu. Bet vispirms, protams, ir jādomā par reģionalizāciju, jo viss jau ir saistīts ar suga aizsardzību. Ekosistēmas ir atšķirīgas, ja mēs paraugamies dažādiem Eiropas Savienības reģioniem - Vīdus jūra, Atlantijas okeāns, Baltijas jūra. Tātad mēs nevaram piemērot viens un tos pašus noteikumus visos Eiropas ūdeņos. Ņemot vērā eh, to, ar kādām grūtībām saskars tradicionālā zveja, jeb mazā zveja, šiem zvejniekiem nepārtraukti ir eh, jāpiemērojas jauniem noteikumiem. Mums vajadzētu atvieglot viņiem dzīvi. Un es domāju, ka vienīgais, kā to var darīt, ir šī te reģionalizācija. Paldies! Paldies, cienījamie kolēģi! Diemžēl eh, pēdējiem trim būs jāizsakās pavisam īsi. Eh, vārds ekstrēms kundzei starp, jūs izteiksieties pavisam īsi. Paldies, priekšsēdētāji, un sveicu jūs šeit, ministra kungs. Paldies, ka ieradāties uz mūsu komiteju. Es domāju, ka vairāk runāja par šo dziļūras eh, zveju. Ja es pareizi eh, sadzirdēju, tad jūs esat gatavi iekļaut šo eh, punktu darba kārtībā atkal. Un es pienācīgi uz, vēlos uzsvērt to, ka ir nepieciešama padomas nostāja ilgspējai dziļūras nozvejai un arī uh, ekosistēma aizsardzībai uh, dziļūrā bet papildus tam ir citi uh, dosie, kuri, pie kuriem arī darbs kavējas jau zināmu laiku. Uh, tā arī Levīna ziņojums par nelegālu zveju, tāpat arī par zuti uh, un tomā ziņojums uh, par uh, kontroļu noregulējumu. Varbūt jūs varētu paskaidrot, cik tā mēs esam tikuši šajās šajos jautājumos un ko Latvijas prezidentūra grasās darīt tās prezidentūras laikā. Paldies un veiksmi jums! Paldies! Tagad vārds uh, kolēģim Blanko Lopes. Liels paldies priekšsēdētājiem! Es centīšos izteikties īsi, kā jau jūs lūdzāt. Vēlos uzsvērt divas lietas, kas jau izskanēja. Mēs nepārtraukti par to runājam Zilsēmniecības komitejā. Mums ir jāturpina strādāt, lai noslēgtu jaunus nolīgumus, kas eh, ļautu eh, jaunu eh, nozvei tātad šajā ārkārtīgi svarīgajā sektorā vairākos reģionos. Spānija, Galīcija, jūs pieminējāt Mauritāniju, mēs varētu pieminēt arī citus nolīgumus, bet mums ir nepieciešama, nepieciešams nepārtraukti Um, censties vienoties un dot jaunas iespējas uh, zvejas sektoram, kas ir ievērojami attīstījies. Otrakārt, es vēlētos uh, pieminēt vienu punktu, par kur bija diezgan liela vienprātība uh, vidas aizsardzības komitejā. Tātad šie drēfējošie tīkli. Viss uh, ir gandrīz viensprāts, tad visi grib uh, tomēr pārskatīt šo te uh, regulu, kas tiek piedāvāt. Daži vēlas, lai tā tiktu pilnībā atsaukt, citi vēlas, lai tiktu izslēgta tradicionālā zveja. Tātad ir vienprātība pret šo noregulējumu, jo uh, tas nav pieņemams. Jūsu prezidentūras laikā vajadzētu censties atrisināt šo jautājumu un noslēgumā es vēlētos teikt, ka padome eh, noteikti ir jāuzklausa un padome ir jāsaka savus vārdus par tradicionālās zvejas aizsardzību, jo tas mums ir ļoti svarīgs jautājums, kā jau teica mani kolēģi. Mums ir jādomā arī par galīdzību. Paldies, paldies, un tagad Ito Gaiskungs. Paldies, priekšsēdētāji, eh, cienījamies Tūklāk kungs, es izteikšos pavisam īsi. Jūs savā uzrunā teicāt, ka par um, ka, protams, regulās jūs nevarat iekļaut pilnīgi visu, uh, visas vēlmes, kas ir tiekušas izpaustas. Ja mēs paraugamies uz Latvijas uh, darba programmu, tad es vēlētos uzzināt, vai uh, kontrols pasākumi vai ir tiem jūs iepazīstināsiet pavisam drīz, vai arī tas ir pilnībā izslēgts. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs. Ehm, cienījamie draugi, jūs uzdevāt ļoti daudz jautājumu, ļoti precīzi jautājumu, ļoti tehnisku jautājumu, un es, esmu, es nedomāju, ka ministrs varēs atbildēt uz visiem šiem jautājumiem. Nu, viņš katrā ziņā tos uzklausīja, viņš ņems to vērā prezidentūras darbā, un tagad vārds jums uz pāris minūtēm, nu, centieties atbildēt dažiem vismaz kolēģiem. Paldies! Paldies, Kadē kungs, paldies jums godātie deputāti. Kā jau prieksēdis teica, tiešām, tiešām nu, jautājumi ir, ir ļoti daudz. <clears throat> Un, nu, diemžēl jāsaka, visus, visus kā jūs, jūsu vēlējumi bija atrisināt, laikam šī sešu mēnešu laikā nebūs iespējams. Jā, tas būtu tā kā pārdroši man jums šodien solīt, ka mēs sešu mēnešu laikā atrisināsim visus jūsu jautājumus bet paldies arī par jūsu vēlējumiem. Mēs viņus uzklausījām, mēs viņus piefiksējām. Tā kā, tā kā maksimāli iespēja robežās, protams, mēs ņemsim to vērā un centīsimies virzīt izskatīšanā. Nu, viens no jautājumiem, kurus jūs ļoti daudzi minējāt, ir dreifējošie tīkli. Vides komisija un, un es gribu <clears throat> uzteikt arī Itālijas kolēģis jautājumu tiešām Iepriekšā prezidentūra ir ļoti daudz darījusi arī šī jautājumā un daudzos citos. Mēs noteikti turpināsim šo jautājumu izskatīt. Nu, padomes nostāja visādā ziņā jums ir zināma šī jautājumā. Turpināsim izvērtēt šos priekšlikumus, un tad arī būs zināms padomes rezultāts. Tālāk, ja mēs pieķērāmies dziļjūras jautājumiem, Mēs plānojam, ļoti īsa atbilde būs, mēs plānojam pie šī jautājuma atgriezties eh, līdz marta mēnesim. Jā, nu tas ir domāts tehniskā līmenī atgriezties un risināt šo jautājumu. Pie jums. Kas tas ir? Iespējams, tā. Vairāk jau. Jā, jā, par NT jautājumu. Nu, jā, jā, jā. Tālāk bija jautājumi par reģionalizāciju. Nu, šeit arī prezidentūra noteikti ņems vērā šo pozitīvo pieredzi, kāda ir sadarbībai platformā Baltfish. Ir, mums, mums ir pārliecība, ka reģionalizācija ir ļoti noderīgs instruments. Nu, šeit, manuprāt, var ņemt vērā ieinteresēto pušu intereses, piemērotu Eiropas Savienības politiku individuāli reģioniem un arī izvērtēt šos krājumus, kā pareizi šeit arī jūs norādījāt, konkrētā reģionā un šo problēmu risināt šādā veidā. Tā kā arī šis jautājums ir mūsu dienas kārtībā. tā, ja, ja, ja drīkst atbildēt Montero de Agor kundzei, tad es pilnīgi piekrītu jums par zilo izaugsmi. Varu no savas puses piekrist, ka ir ļoti svarīgi visos gadījumos sociāli, ekonomiskie aspekti. To mēs visi saprotam, ieskaitot pie jūras mazo zvejniecību, nu es tur gribētu pielikt klāt arī vēl akvakultūru. Tā kā ir šis jautājums saprotams, iespēju robežās arī šo jautājumu risināsim. Es nepretendēju uz to, kad jūs teiksiet, ka es esmu atbildējis uz visiem jūsu jautājumiem un atbildējis tā, kā jums tas patīk bet es arī saprotu, un jūs noteikti saprotiet, kā es teicu sākumā, ka šo sešu mēnešu laikā nu, mēs darīsim un risināsim iepriekšējo prezidentūru, nonākušos jautājumus mūsu prezidentūrā. Es ceru uz ļoti labu sadarbību ar jums, godātie deputāti, ceru uz ļoti labu sadarbību ar komisijas vadītāju Kadeka kungu, par ko mēs šorīt jau nelielā diskusijā vienojāmies, un man ir pamatotas cerības, ka vairāki jautājumi virzīsies uz priekšu arī ar mūsu piepūli un jūsu sapratni par šiem jautājumiem e, salīdzinoši ātri, un varbūt arī dažus jautājumus mēs varēsim tiešām atrisināt, par ko mēs visi ļoti ceram. Paldies un cerot uz labu sadarbību, vēlu jums veiksmes arī jūsu deputāta darbā. Paldies! Merci, monsieur le ministre. Paldies, ministra kungs. Jā, tas nav vienkāršs uzdevums. Katrā ziņā liels paldies par jūsu atbildēm, un mēs ar uzmanību sakosim prezidentūras darbam. Nu, visi deputāti nevarēja izteikties vēl citi, vēlējās uzdot savus jautājumus, bet tagad mēs uzņemsim šeit komisāru. Paldies, paldies, ministra kungs!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 Je vais redonner la parole à, à notre commissaire afin qu'il puisse répondre euh, aux questions qui ont déjà été posées et les autres collègues pourront s'exprimer après. Carmenou. Thank you. Thank you very much, Mr. Chairman. And I think the most common issue that has been raised is the issue of the drift nets, and I think the common um, stand of the committee is to withdraw to withdraw the, the proposal. I, I will have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 necesitaríamos actuar con alguna iniciativa que defienda ese sector que se está viendo envejecido y con pocas alternativas. Gracias. Merci, Clara. Merci beaucoup. Euh, Ashton, notre collègue Ashton. Thank you. Allez. <clears throat> Thank you, President. Uh, Commissioner, I uh, represent Scotland here. Uh, Scotland, an important uh, fishing nation historically and currently, in spite of the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 Merci beaucoup, Renata. Non, non, c'est bon. C'est normal parce que tu es euh, rapporteur sur le sujet, je comprends très bien. Madame Tomatic. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Gospodine povjereniče, živim u Hrvatskoj, na otoku Korčuli. Većina ljudi na otocima i priobalju živi od turizma, vina i maslinova ulja. Prošle godine podbacile su i masline i grožđa To nažalost nije zaustavilo našu vladu da donese zakon, kažu po naputu Europskog parlamenta, gdje je oko 20 tisuća ribara koji su se bavili tradicionalnim ribolovom ostalo bez dozvole, a koji su lovili ribu samo i isključivo da prehrane obitelj. Mogli su loviti do 5 kg ribe dnevno, a to je ujedno bila stoljetna tradicija, a također i turistička atrakcija. Pa mene zanima i bojim se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 C'est vrai que nous nous occupons davantage des poissons que des oiseaux dans cette commission, mais euh, pourquoi pas. Euh, je vais passer la, la parole à notre collègue Bilbao. Gracias, presidente. Gracias, comisario, por sus explicaciones. Se ha referido a los planes plurianuales, a los planes de gestión y eh, ha hecho mención, yo soy la ponente del plan de gestión del ANSOA y del JUREL, eh,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 como é que deixamos que isto aconteça nas nossas águas ter, de facto, um pescas que são ilegais? Merci, cher collègue. Je passe la parole immédiatement à notre collègue Engström. Thank you, Chair, and thank you, and very welcome to um, uh, Commissioner Vella. Um, thank you for coming to committee. Um, yesterday, we had a very fruitful discussion on, on the IUU re regulation,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 le porte-parole d'Ulrike. Je passe tout de suite la parole à Nils, Nils Orswald. Euh, merci, mon cher Alan. It's nice to be back in the Fisheries Committee again. Uh, we can have some good fights. Nous sommes aussi, nous sommes aussi très heureux de te revoir en commission de la pêche. <laughs> We can have some good fights and some good cooperation. Uh, I share much of the thoughts uh, my friend Jaros already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 Merci. Euh, euh, collègue Ferrao. Uh, I dropped because many of the, it would be redundant. Some of the issues were brought by others, namely by Engstrom. So. Très bien. Et je passe maintenant la parole à Madame Azekamp. Uh, dank u wel, voorzitter. Um, ja, ik um, ben toch wel wat, ik maak me toch wel wat zorgen over, uh, over dit rapport. Um,